Kolēģi, buon pomeriggio. Cominciamo quest'ultima sessione di commissione, il CRIM. Godātie kolēģi, tā ir mūsu CRIM komitejas uh, pēdējā sanāksme. Pirms pārējām pie balsošanas, ja neiebilst, tad vispirms mums jāapstiprina darba kārtība. Ja nekāda iebildumi nav, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir apstiprināta. Tagad mums jāapstiprina apstiprina šā gada 9. septembra sanāksmes protokols. Tas visiem ir izdalīts. Parastā procedūra ir tāda, ka uh, protokols ir apstiprināts, ja nav saņemti nekādi iebildumi. Mūsu sanāksme tiek raidīta tiešraidē internetā parlamenta tīmekļa vietnē. Mūsu referents Jako Līnokungs ir iesniedzis 18. jūnijā ziņojuma projektu, pēc tam dažādas grupas kopā ir iesniegušas 332 grozījumus, ēnu referenti, koordinatori un deputāti, kuri ir parakstījuši šos grozījumus, veica uh, analītisku grupas darbu, lai nonāktu pie gala rezultāta un pēc iespējas lielas vienprātības. Sekretariāts strādāja izcili un mums tagad ir sagatavoti 24 kompromisa grozījumi. Jakolīno kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos uh, pievērsties dažiem punktiem. 127 un 195 grozījums ir uh, atzīmēti kā tādi, kā referents tos atbalsta, un arī otro kompromisu, kā referents atbalsta. Uh, pēc naudas atmazgāšanas mums būtu jāiekļauj arī šeit uh, solidaritātes princips un subsidiaritātes princips. Kompromiss 6, 2 par pilnīgu uh, proporcionalitātes un no, solidaritātes un subsidiaritātes ievērošanu. Tas ir jāiekļauj šajā grozījumā. Tas arī viss Atvainojos, saka Jakolīna kungs. Eh, jā, es gribēju teikt tādu subsidiaritāte un proporcionalitāte. Es nedomāju, ka mums vajadzētu to vēl apspriest, bet tie bija tie īstie vārdi, kas mums ir jāieraksta. Priekšsēdētāji, jā, mēs arī esam izrādījuši lielu solidaritāti savā starpā, bija ļoti liela interese par šo ziņojumu. Es ceru, ka visiem klātesošajiem ir līdz balstošanas kartītes. Līdz ar to sāksim balsošanu. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņdesmit devītais grozījums sākam balsot. Es atvainojos, saka priekšsēdētāju. sekretariāts mani informē, ka ir, ka trīs tautas partijas kolēģi eh, piedalās balsošanā par daudz. Tad ir par daudz tautas partijas kolēģi, kur piedalās balsošanā. Trīs par daudz. Tagad pārējām pie otrā kompromisa. Es jums eh, vēlētos atgādināt, ka Mēs to balsojam kopumā un arī pa daļām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta. Tālāk jābalso par prioritātēm. Septītā prioritāte. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Devītā prioritāte. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Desmitā prioritāte. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. 12. prioritāte. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 14. prioritāte. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Un pēdējā un 15. prioritāte sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Līdz ar to pārējām pie simtā grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu ceturtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums ir atsaukts, līdz ar to pārējām pie 105. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts pārējām pie 108. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kompromiss. Uh, Balsojums trīs daļās. Pirmā daļa no kompromisa sākuma līdz pat uh, tiesība aizsardzības iestādes un NVO. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa sākas ar vārdiem aicina komisiju un beidzas ar vārdiem nepavadīti nepilngadīgie. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Un trešā daļa. Sāks ar vārdiem aicina komisiju un dalību valstis un līdz pat uh, kompromisu beigām. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta arī trešā daļa. 118. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 121. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 122. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 369. grozījums. Sākam balsot. 369. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Simtu divdesmit septītais grozījums. Un man saka, ka tas ir savietojams ar 128. grozījumu, tātad balsojam par 127. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējiem pie 128. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums balsojums pa daļām. No sākuma, pirmā daļa no sākuma līdz arod, vārdiem arotbiedrības. Sākam balstot. Beidzam balstot. Pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa ir atlikušie vārdi. Sākam balsot, beidzam balsot. Otrā daļa ir noraidīta. Pārējām pie 130. grozījuma, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam balsot par 204. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. grozījums sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 139. grozījums sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 141. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 142. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 144. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Atvainojiet, Makovejs kundze. Allora, noi procediamo con il voto, andiamo all'emendamento. Labi, turpinam. 145. grozījums. Nē, 146. saka priekšsarētāji. 146. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 147. sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 148. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 149 un 187 ir identiski. Sākam balsot, beidzam balsot. Jāatkārto balsošana, saka priekšsarētāji. 149 un 187. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 188. tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 150. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 151. tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 155. tālāk sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Possiamo ripetere il voto, comunque è respinto. Mēs, protams, varam atkārtot balsojumu, bet, manuprāt, bija pilnīgi skaidrs, noraidīts 29 pret, pilnīgi skaidri. Tātad 154. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 155. Beidzam balsot. Noraidīts. 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 158. pa daļām pirmā daļa līdz vārdiem mafijas veida aktīvi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, sākoties ar vārdiem tā, tādi kā, līdz pašām beigām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. tālāk sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 160. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 161. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 162. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 163. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 164. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 7. Sākam balsot. Pieņemts. Tālāk 167. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 169. atsaukts, 170. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 171. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 173. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad vēlreiz. Mēs balsējam par 173. Vēlreiz. Sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. 335. tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 175. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Simt astoņdesmit otrais tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 184. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 189. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tam ir mutiskais grozījums vai kāds iebilst? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 190. tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 191. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 193. 192. bija identisks, un šeit ir balsojums par daļām. No sākuma līdz vismaz nacionālā līmenī sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. noraidīts. Otrā daļa. Tātad no turklāt līdz beigām. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt deviņas ceturtais tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 195. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 196. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 197. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 198. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 200. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 201. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 202. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 205. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 206. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 207. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 209. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt trīspadsmit tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 214. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 215. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 216. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 217. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 218. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 219. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 220. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 221. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 222. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 223. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divsimt divdesmit trešais ir noraidīts. Desmitais kompromiss tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 226. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 227. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 228. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 229. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 234. tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 235. Balsojums par daļām. Pirmā daļa uzskata, ka līdz eh, daļai sadarbības starp viņiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un otrā daļa. Nu, tā skaitā šādās lietās līdz neatbilstoši. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. 236. Arī šeit balsojums pa daļām. Pirmā daļa e, iesaka līdz vārdiem noziedzīgas darbības. Beidzam balsot. Pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa. No tā skaitā līdz kopīgam rīcības plānam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk uz 374. 374. 20. lapspusē. Tātad 374. Sarežģīti balsojums pa daļām. Pirmā daļa ir no paužu bažas līdz noziedzīgas organizācijas. Eh, par šo daļu sākam balsot. Vai franču tulkojums darbojas? Viss kārtībā, jā. Pieņemts. Otrā daļā. sākoties ar īpaši negatīvu līdz augstāk minētam. Tātad otrā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa bija pieņemta, otrā daļa noraidīta. Tālāk 238. Balsojam tikai par otro daļu, jo pirmā daļa ir atkritusi. Tā tad otrā daļa. Par pirmo nebalsojam, balsojam tikai par otro, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 239. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 241. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 242. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 246. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais trīs grozījumi. 247, 248, 249. Tie ir identiski. Sākam balsot par šiem trim grozījumiem. Tie visi ir identiski. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienāds balss skaits par un pret, tā tad noraidīts. Tālāk 250. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 251. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 252. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 254. tālāk sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad vēlreiz saka priekšsēdētāji. 254. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 258. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 259. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 260. atsaukts. Tātad nākamais ir 261. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 262. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 263. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa ir esošais teksts bez vārdiem finanšu un noziedzīgs. Tātad balsojam par šo pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā tātad daļa ar šiem vārdiem finanšu un noziedzību. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 200. 64. atkrīt, 265. tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 266. ir atsaukts. 267. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt sešdesmit astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 269. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 275. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 276. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 277. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. mums esot jāatgriežas. Mēs izlaidām 271. Iepriekšējās lapspuses apakšā 271. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Allora, Passiamo adesso alla, alla votazione delle... Labi, tālāk. Divsimt septiņdesmit vēlreiz. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 273. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 274. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. tā. Tad jau mēs nobalsojam līdz 277, tagad 278. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 279. Beidzam balsot. 280. pār. Vēlāk sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 281. par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmit astoņdesmit otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 283 šais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 286. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. 287. Pār. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 288. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Balsojam. Beidzam balsot. 15. kompromiss grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 295. Balsojam. Nu, tad mums ir jāatkārto pasojums par 294.

Beidzam balsot. Noraidīts. 299. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 300. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 303. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit ceturtais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 306. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 307, 308 ir identiski. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 310. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 311. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņems. 312 par. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 313. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 314. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 320. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 321. Par. Balsojam. Beidzam balsot. Tad mēs atkārtosim balsošanu. Jums ir jābalso, kā es saku, balsojam. Tātad par 321. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 322. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 323. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 326. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 2 nākamie identiski. Balsam kopā. Balsojam par 327, 328. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 329. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 330. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 331. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 332. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 333. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 334. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 17. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 340. 40. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 341. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 342. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, re. Nu, jā, jā, izskatās labi no šīs puses. 343. Balsojam. Pieņemts. 244. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 245. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk divi nākamie grozījumi identiski. Tātad kopā balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsim piecdesmit pirmais. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 352. atsaukts, 353. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 354. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 255. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 356. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 357 par. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 377. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 378. daļās. Pirmā daļā. States calls on the Commission. Wildlife trafficking. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. No highlighting clear leads plants and trees into the union. Par šo otro daļu balsojam. Beidzam balsot. Tālāk. 375. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 385. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 386. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 388. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 389. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Mutiskais grozījums. Vai ir iebildumi? Nav. Balsojam. Visāds teksts jūs priekšā. Balsojam. Beidzam balsot. Lūdzu, pārbalsosim. jo bija arī viens par daudz tautas partijas vārdā. Lūdzu, vēlreiz balsojam par mutisko grozījumu. Balsojam. Pieņemts. Tā virzāmies priekšu. 390. Beidzam balsot. Pieņemts. 391. atsaukts. 392. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais atsaukts. Ceturtais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Tālāk. Nākamais mutiskais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais mutiskais grozījums. Vai iebildumi? Nav. No. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais mūzikas grozījums. Iebildumi. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais mūzikas grozījums. Iebildumi. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, devītais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Balsojam. lūk, jau ceturto reizi nākums ir jāatkārto balsošana. Es aicinātu jūs tomēr balsot tad uh, modrāk. Tātad nu, desmitais grozījums. Nē, nu, nu, ā, devītais, nu labi, atkārtojam devīto. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Piedošana. Noraidīts. Mm, Desmitais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. un 13. identiski kopā. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. kompromiss. Anē, piedošana, pēc tam vēl 14. Balsam 14. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums, kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. Kompromis grozījums balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk divi nākamie identiski. 39. 40. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīti. 41. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Balsojam. Beidzam Pieņemts. 44. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. Balsojam. Pie, beidzam balsot. Noraidīts. 46. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. atsauks. 62. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk kompromiss numur 20. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 21. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Balsojam. Mm, beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk identiski 78. un 79. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Astoņdesmitais. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. Par balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 87. Nē, tomēr 86. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 87. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit devītais. Balsojam, beidzam balsot. Noraidīts. 90. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Iebildumi nav. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņdesmit ceturtais. Balsojam. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. daļās. Pirmā daļa sākot no where's judicial independence līdz interests. Balsojam par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, sākot no where's life līdz discretion. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Allora adesso poniamo in votazione tutto il testo. Tagad ir vēl nepieciešams uh, noslēguma balsojums par uh, ziņojumu ar visiem grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņēmts ar 29 balsīm pār, neviens nebija pret un 8 atturējās. Procediamo con Tagad eh, vārdu dosim vispirms mūsu referentam Jakolīno kungam. Diamo la parola. fare una dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, ok. Allora un attimo che c'è uh, il vicepresidente. Eh, Nē, vispirms sāksim ar balsojumu skaidrojumiem. Vispirms vārds mūsu viceprezidentam. Tavareša kungam. Es eh, uzstājos nevis grupas nevis kā eh, vicepriekšstādātājs, bet gan grupas vārdā kā ēnu referents. Es eh, gribēju eh, teikt, ka mūsu grupa nevar atbalstīt pozitīvu balsojumu, it īpaši tas ir Kirkopa kunga iesniegtā grozījuma dēļ par pasažieru datu reģistru. Uh, Un, ja šis grozījums tiek pieņemts, tad tas ir pretrunā ar mūsu Lībe komitejas jau pieņemtajiem ieteikumiem. Un 52. punkta 3. ap pa mūsu note reglamentu 53. 52. panta 3. punktā paredzētā kārtībā mēs esam iesnieguši zaļo grupas vārdā mazākuma viedokli, kas tiks pievienots šim ziņojumam. Es tikai vēlējos paskaidrot, kādēļ es balsoju uh, šādi uh, noslēguma balsojumā. Tas viss ir Kirkopā kunga grozījuma dēļ, un tādēļ mēs atturējāmies balsojumā. Paldies uh, Tavareša kungam! Un tagad vārds mūsu referentam, un pēc tam uzstāsies arī ēnu referenti un priekšstādātāji vietnieki. Tā kā mēs esam pieņēmuši mūsu noslēguma ziņojumu un mūsu komitejas darbs tuvojas beigām, tad gribu teikt, ka noslēguma rezolūcijas pieņemšana ir paredzēta oktobra otrajā plenāra sesijā. Uh, un parlamenta birojs ir uh, atļāvis apkopot dažādus dokumentus, kas savulāk ir pieņemti mūsu krīm komitejā, lai uh, sniegtu Uh, visu pieejamo informāciju. Šie dokumenti sākumā ir pieejami pārsvarā angļu valodā, bet tiks nodrošināts tulkojums arī citās valodās. Šie dokumentu apkopējums būs pieejams deputātiem un citām interesētajām pusēm. Uh, ļoti daudz pēdējo 18 mēnešu, gadu, 18 uh, mēnešu laikā ir strādājis mūsu sekretariāts pie šiem dokumentiem. Un uh, Tagad došu vārdu vispirms mūsu referentam, pēc tam ēnu referentiem, priekšstādātāju vietniekiem un citiem deputātiem. Jakolīna kungs, paldies priekšstādātājas kundze, es vēlējos pateikties visiem, kuri uh, palīdzēja mums sasniegt šo izcilo rezultātu cīņā pret mafiju un tam līdzīgām parādībām. Tas ir tiešām ļoti pozitīvs uh, fakts, ka parlaments ir skaidri paudis savu nostāju un uh, ir ieskicējis Eiropas ietvaru cīņai pret organizēto noziedzību, mafiju un naudas uh, atmazgāšanu. To mēs visi esam panākuši kopīgā darbā, pateicoties uh, mūsu kolēģiem, mūsu sekretariāta darbiniekiem, mūsu Krim komitejā uh, pateicoties tam, ka jūs uh, vienmēr piedalījāties komitejas sēdēs, mēs arī esam nonākuši pie šāda rezultāta. Mums ir visiem spēkiem jācīnās pret mafiju, bet mums ir jādomā par šādas cīņas organizēšanu globālā līmenī un uh, ir sastādīts konkrētu prioritāšu saraksts, lai varētu sekot uh, sasniegtajām progresam un situācijas attīstībai gan Libek komitejā, gan arī nākamā parlamenta sasaukuma laikā. Komisija uh, un atsevišķas dalību valstis tiks pakļauts šādai kontrolē, to darīs mūsu pēcteči parlamentā, izvērtējot, kā tiek organizēta cīņa pret organizēto noziedzību un mafiju. Svarīgs solis ir banku noslēpuma atcelšana un uh, pakāpeniska nodokļu paradīžu likvidēšana. Ar mani cieši ir sadarbojusies Matjē kundze un arī eh, mums ir bijusi cieši sadarbība ar citu grupu pārstāvjiem. Mēs visi esam bijuši ļoti solidāri šajā darbā. Tāpat uzskatu, ka mums ir ļoti izcili darbinieki, kuri ir ieklausījušies mūsu domās un ieteikumos. Un Es domāju, ka tieši to arī no mums gaida 500 miljoni Eiropas pilsoņu. Uh, lai uh, šie cilvēki varētu tiešām lepoties ar to, ka viņi ir Eiropas pilsoņi. Tagad vārds Matie kundzē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlējos apsveikt Salvatore Jakolīno kungu, kurš ir veicis izcilu darbu, un mēs uh, redzam, cik labs ir rezultāts. 29 kolēģi nobalsoja pār, bet neviens nav balsojis pret, un 8 kolēģi atturējās uh, Tavareša kunga minēto iemeslu dēļ. Tātad visi piedalījās šajā sanāksmē, balsošanas uh, seansā, un es tiešām no sirds vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu veikumu jau strādājot pie starposma ziņojuma un tagad strādājot pie noslēguma ziņojuma, tik iesniegts ļoti liels uh, grozījumu skaits. Tas ir milzīgs darba apjoms, uh, kas ir paveikts, un tiešām es vēlos uh, pateikties kolēģu vārdā, pateikties kolēģiem Tāpat vēlos arī pateikties sekretariāta darbiniekiem un asistentiem, kuri ir ielikuši milzīgu darbu eh, strādājot pie šī ziņojuma Krīma komitejā. Tā eh, bija mana pirmā reize darbojoties eh, specializētā komitejā Un es ceru, ka tad, kad šis uh, ziņojums tiks apstiprināts plenārsēsijā, būs tāds sākuma punkts, nevis vienkārši mūsu darba noslēgums. Tas būs uh, darba sākums uh, nākamam sasaukumam, un ir svarīgi, lai mēs patiešām apzināmies Eiropas institūcijās, uh, cik uh, Um, lielu kaitējumu nodara mafija, organizētā noziedzība, korupcija. Komisija to jau ir atzinusi. Un uh, arī pārējiem ir jāatzīst, ka šis kaitējums tiek nodarīts gan Eiropas Savienības dalību valstīs, gan arī trešajās valstīs. Un ir jācīnās pret to arī uh, institūciju ietvaros. Un es domāju, ka mūsu darba rezultāts palīdzēs arī uh, kolēģiem, kas tiks ievēlēt nākamajā sasaukumā, un ka tas uh, novedīs pie konkrētiem pasākumiem cīņā pret uh, šo sērgu un pret mafiju. Paldies, Maķē kundzei. Tagad vārds Fajons kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlējos pateikties mūsu referentam Salvatorem par viņa lielo ieguldījumu darbā pie šā ziņojuma un arī darbā pie visiem kompromisiem. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un koordinatoriem. Es domāju, ka mēs esam tiešām izcilīgi kopīgi strādājuši, esam pārvarējuši virkni problēmu un um, pārvarējuši arī atšķirīgos viedokļus. Un piekrīt kolēģei Veronikai, kura teica, ka tas ir uh, jauna darba cēliena sākums Eiropas parlamentā, un parlamenta nākamais sasaukums arī turpinās darbu šajā jomā, un ka tas ir ļoti svarīgi mūsu vēlētājiem un sabiedrībai. Es vēlos arī pateikties Borsalīno kundzei, kura deva lielu ieguldījumu strādājot pie šī ziņojuma. Un, uh, Pateicos visiem uh, mūsu komitejas kolēģiem. Mēs esam tiešām mūsu komitejā panākuši izrāvienu un uh, saņēmuši komisijas atbalstu Eiropas prokurora uh, biroja izveidēji. Un tagad Protams, mums ir jāvēršas pie visām dalību valstu valdībām, prasot veikt konkrētus pasākums. Mūsu ziņojums gan nav saistošs, tas sniedz tikai ieteikums, es tomēr ceru, ka mūsu balsis atdzirdēs. Paldies Taņai Fajonai. Tagad vicepriekšsēdētājs Tavareškungs. Es tikai vēlējos pateikties Salvatorem par viņa veikumu, sadarbojoties ar mums. Ir arī mums ļoti interesanta bija šī sadarbība ar mūsu referentu. It īpaši jautājumā par naudas atmazgāšanas apkarošanu mums zaļajiem arī ir zināma pieredze šo problēmu risināšanā. Es ceru, ka balsojumā plenāra sesijā mēs visi būsim vienprātīgi un varēsim risināt šos svarīgos jautājumus. Paldies tev, Arešu kungam. Tagad vārds Skila Kakis kungam. Paldies, priekšsarētājs. Pirms es vēlētos pateikties Salvatorem un tad arī citiem kolēģiem, kas ļoti daudz strādāja, pielika daudz pūles šī ziņojuma tapšanā. Es vēlos uzsvērt tikai vienu lietu mūsu pilnvarojuma noslēgumā. Lai Eiropa funkcionētu kā pienākas un lai ekonomikas un monetāro savienību funkcionētu kā pienāks, mums ir nepieciešams arī pretkorupcijas un pretnoziedzības savienību nepieciešams izveidot. Iestādes un tirgus nevarēs strādāt vienoti, ja mums nebūs arī pielikts pūles cīņā ar korupciju, kas aptvērtu visu Eiropas Savienību, jo ir izteiktas korupcijas vietas, daudz kur, kur cilvēki pat varbūt negaida. Un, ja mēs nerīkosimies, tad savienība nebūs pilnīga. Paldies! Paldies Kilakakis kungam! Bagēts kungs! Jā, es esmu pārliecināts. Pēc protams, ir jānovērtē atzinīgi eh, referenti, ja Kalīno kunga darbs, bet man ir pāris komentāri tikai sakām. Pirmkārt, Kostas kungs nesen ir izteicies par kontrabandu narkotiku kontrabandas naudu, kas tiek e, atmazgāta izmantojot banku sistēmu. Šīs lietas būtu jāpatur prātā. Un ziņojumā starp rindiņām mēs sūtam signālu, bet mēs to drīzāk būtu varējuši darīt skaidri, sūtot šo signālu komisijai, runājot par nodokļu paradīzes esamību Eiropas Savienības ietvaros, Mēs vārdā to nesaucam, bet mēs zinām visi, kas tās ir par vietām. Tātad tas ir tik nopietnas lietas, bet komisija neko nav darījusi lietas labā. Paldies! Bilindāna kungs. Paldies priekšsēdētāji. Amerikāņu senātā saka, Viss, kur ir nepieciešams eh, pateikt, jau reiz ir pateicis, bet ne katrs to ir pateicis. Es neatkārtošu visu, kas ir šeit teikts, tikai es teikšu to, ka bija tiešām prieks sadarboties ar kolēģiem. Zāle gan nav vairs daudz palikuši, tikai galvenie dalībnieki. Bet eh, arī attiecībā uz jums, priekšsēdētājs kundze, jūs brīnišķīgi uh, Eh, vadījāt šo balsošanu, mums izdevās to noslēgt pusotrā stundā. Tiešām brīnišķīgi. Mēs jau baidījāmies, ka tas prasīs daudz ilgāk laika. Šis ir tikai sākuma gals. Mums tālāk jāturpina šis darbs jāskarās, lai komisija darītu to, kas nepieciešams, jāinformē sabiedrība un jāicina dalību valsts rīkoties. Tā kā, protams, milzīgs darba apjoms vēl mums priekšā, bet sākums ir ļoti labs. Paldies, Belf, par šiem vārdiem. Un tagad Dijong kungs. Paldies, priekšsēdētāji Vēlos apsveikt jūs ar šo gala rezultātu un, protams, Salvatore Kolīno, mani apsveikumi. Es domāju, ka kopumā lieliski arī nācāt mums pretī. Tāpat man, mana atturēšanās gala balsojumā nav saistīta tik daudz ar jūsu ziņojumu, cik ar to, ka mana grupa vēl nav pilnībā pārliecināta Uh, ar Eiropas komisijas argumentiem par labu Eiropas prokuratūras izveidošanai. Es līdz plenārsēdē varu sagatavot arī paziņojumu, jo ņemot vērā, ka ziņojumā tagad ir skaidri izcēlas prioritārās darbības, tas, protams, ieskic arī mūsu darbu nākotnē un skaidrs, ka cīņa ar organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu un korupciju būs jāturpina arī nākamajā sasaukumā. Paldies Denisam Dejongam. Pirms noslēguma vārdiem vēlos pateikties sekretariātam un visam personālam. Un šī tik tiešām nāk no sirds, jo šī pirmā reize, kad vadu komiteju un Filips arī vēlas izteikties. Lūdzu, Filips. Paldies, priekšstādātāja kundze, nerunāšu gārī, gribēju tikai pateikt, ka man bija tas gods vadīt deviņu cilvēku komandu, lai jums palīdzētu, lai kalpot šai speciālai komitejai un mūsu visu vārdā. Es varu teikt, ka šī bija ļoti interesanta un zaudabīga pieredze mums arī un es tikai gribēju nosaukt deviņu līdzstrādnieku vārdus, kas ir līdztekus man strādājuši. Uh, Sofija Plonchon, uh, Clélia Imperiali et Caroline O'Sullivan. Et puis uh, les messieurs. Un arī kungi bija. Uh, Skrimali, uh, Jens Schröder, Jari Erholm, Es domāju, ka var teikt, ka visu vārdā uh, varu apliecināt, ka tas bija tiešām liels prieks uh, strādāt kopā ar jums. Paldies! Grazie, Filip! Um, el... Paldies, Filip! Šī ir pēdējā mūsu īpašās apaškomitejas sanāksme. Jūs atceraties varbūt skepsi, ar kuri daudzi vērsās pret šo jaunizveidoto apakškomiteju. Jūs varbūt atceraties arī pirmās eh, mūsu sanāksmes, kad daudz kolēģi ieradās ar tādu kritisku neutralitāti, ar šaubām, jo viņi tiešām nebija pārliecināti par to, ka šādi jautājumi, organizētā noziedzība, mafija, ka tur kaut ko ir iespējams darīt, ka to var kādā veidā nodalīt eh, geogrāfiski, sociāli vai kā savādāk. Un varu sacīt, eh, ka šo 18 mēnešu laikā tik tiešām eh, šis darbs ir bijis izcils, un esmu redzējis, ka kolēģi, kas ļoti skeptiski varbūt bijuši sākumā cīnījušies no Libe komitejā, un varbūt arī Šis ir, šis ir viens no lielajiem sasniegumiem. Un šī varbūt ir bijusi viena no tām reizēm, kad mums ir bijis e, iespējams pārliecināties, cik svarīgs ir komitejas darbs. Un mēs esam daudz ko paveikuši. Mums ir bijis e, tiešām iespējams arī daudz ko padarīt. Varbūt eh, neveikt ne tikai eh, analīzi, bet arī izpratni. Un mēs esam daudz ko paveikuši, strādājot ne tikai ar komisiju, padomu, tepat Eiropas parlamentā sadarbojoties, bet 500 miljoniem iedzīvotāji no 28 dalību valstīm reaģējuši uz viņu aicinājumiem kaut ko darīt. Un paskaroties, kas tad ir noticis šajā laikā, tiesu varas pārstāv, tiesību sargājušās iestādes, kas ir sekojuši mūsu darbam, bija plaša vienprātība, Džeims Kolins un citi kolēģi arī sekojuši mūsu darbam Devits Luna valsts departamentā. Tik daudz augsti varas pārstāvi, un tas tiešām ir liels prieks mums visiem, kas strādāja šajā apakškomitejā, tiešām um, ķerties pie šīs problēmas risināšanas, un šis teksts ir vairāk kā vārdi uz papīra. Nākamajā parlamenta sasaukumā būs iespējams iet soli tālāk. Mums ir nepieciešams turpināt šo cīņu. Dažkārt tā ir, ne, nav tikai tāda kultūras lieta, kas saistās ar kādu konkrētu kultūru, šī noziedzība organizēta un kontrabanda, korupcija, pret to jācīnās visiem iespējamiem līdzekļiem. Paldies Akalino kungam, paldies ēnu referentiem, eh, koordinātoriem, politiskajiem padomdevējiem un visam pārējiem personām. Šis tiešām bija tāds komandas darbs. Un man ir prieks secināt, ka Neviens varbūt nav mēģinājis eh, kāds nacionāls intereses šeit aizstāvēt. Tas varbūt ir uh, E, īpašs e, priekšnosacījums, kāpēc mums ir izdevies tik sekmīgi strādāt. Un citi varbūt to vēlāk var ņemt kā piemēru. Kā daudz ko var risināt ar arbitrāžu, mediāciju. Pēc pirmā ziņojuma Šis varētu būt eh, nākamais stūrakmens. Tātad eh, šis atkal ir eh, īpašs pasākums, kur mēs oktobra otrajā sesijā nonāksim pie gala iznākuma. Paldies jums visiem, tiešām bija liels prieks ar jums visiem sadarboties, apmainīties ar viedokļiem, ar idejām, mācīties vienam no otra. uzklausīt visus ekspertus no Eiropola un citām aģentūrām, kas bija gatavi, ieklausīt, eh, gatavi ieklausīties mūsos, Eurojust un cits aģentūras. Esmu arī sapratusi, cik svarīgi ir dalīties informācijā un panākt kompromisu gal galā. Es domāju, to mēs visi esam ieguvuši. Paldies ikvienam, Paldies visiem, bija prieks ar jums sadarboties, tagad gala rezultāts mums ir priekšā. To varēs pār, tālāk apstiprināt kolēģi oktobra otrajā sesijā, un tad redzēsim iznākumu. Es domāju, gandarījumam ir jābūt, it īpaši referentam, un tiekamies plenārsēdē galējai balsojumu. Paldies! Tātad, ja tas ir viss, vai tad varu aicināt jūs uz kokteļiem ārpus zāles, kas būs un noslēdzošais kokteils mūsu īpašai apakškomitejai Krim. Paldies!